Jūs varētu varbūt pārbaudīt, vai tas tika arī ierakstīts, vai to ierakstīja televīzijas kameras. Es uzskatu, ka tas aizskar deputātu cieņu. Jā, mēs ņēmām vērā jūsu komentāru, mēs to izskatīsim un paskatīsimies, kas būtu darāms lietas labā. Lielas paldies, tagad varam pievērsties darba kārtības punktām, un nākamais darba kārtības punkts ir Laichtfrīda ziņojums par aviācijas drošības eh, izmaksām. Un pirmajam došu vārdu Laiktrīda kungam kā referentam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Runājot par aviācijas drošību un aviācijas drošības izmaksām, ir eh, jāatcerās, ka situācija pašlaik ir tāda, ka ik viens rīkojas, kā viņš grib. Situācija, protams, nav skaidra un kādam par to ir arī jāmaksā. Es domāju, ka mēs nevaram ar to samierināties, un šis eh, ziņojuma projekts vēlas mainīt situāciju. Kas tad eh, konkrēti tiks mainīts? Es vēlētos pateikties eh, kolēģiem, kolēģiem kas piedalījās šī ziņojuma sarakstīšanā. Es domāju, ka galvenais, par ko mēs šeit runājam, ir uh, caurdzamības palielināšana. Caurdzamība nozīmē to, ka avio pārvadātājiem nākotnē ir jābūt iespējai eh, saņemt informāciju, tā lai viņi saprastu, kuras eh, drošības eh, nodevas viņiem būs jāscedz, tāpat arī būs jāsaprot, kādas nodevas var būt pārāk augstas. Nākamais, kas attiecas, ir pasažieri. Pasažieriem ir jāsaprot, ko iesaka aviopārvadātāji. Caurdzamība aviācijas jomā ir galīgais mērķis. Protams, varbūt to sasniegt nebūs iepaši vienkārši. Eiropā ir ļoti atšķirīgas sistēmas attiecībā uz drošības pasākumu finansēšanu. Ir valstis, kur valsts finansējums ir visnotaļ augsts. Ir valstis, kur šīs sistēmas vairāk finansē patērētāji, bet ir arī tādas jauktas sistēmas. Uh, Mūsu mērķis bija nodrošināt, lai šīs abas sistēmas varētu saglabāt. Mēs nevēlamies kādai dalībvalstī ieteikt, kādā veidā vajadzētu finansēt drošības pasākumus. Mēs eh, vēlamies nodrošināt, lai uh, būtu skaidrība par šīm izmaksām. Lidostas apgalvo, ka šeit ir runa par drošību, šeit nav runa par peļņas gūšanu. Tieši tāpēc mēs vēlētos nodrošināt, lai visas lidostas, kas nodarbojas ar komerclidojumiem, būtu iekļautas šajā regulējumā. Bet varbūt tas nav īstais risinājums. Pašlaik mēs atrodamies situācijā, kur šeit plenāra sēdē ir visnotaļ liela vienprātība. Proti mums ir jāizdara atšķirības. Ja runa par drošības pasākumu izmaksām, tādi drošības pasākumi, kas uh, ir ietverti Eiropas Savienības regulējumā un eh, starp izmaksām, kas ir stingrāk nekā Eiropas Savienības regulējums. Tātad viss, kas nav neietilpst Eiropas Savienības regulējumā, tad paliek pašreizējā situācijā. Eiropas Savienība šeit neiejaucas, dalībvalstis var pašas izlemt. Bet, ja ir runa par tādiem pasākumiem, kas ir iekļauti Eiropas Savienības regulējumā, tad ir jāparedz, lai valstis pašas to finansē. Tādējādi mēs, pieļaut, mēs nodrošinātu to, ka netiek ieviesti tādi pasākumi, kas īstenībā nemaz nav vajadzīgi. Ir jādomā, ko nozīmē šī drošības pasākumi lidostām, ko tie nozīmē pasažieriem un dalībvalstīm. Tāpat mums arī ir jānodrošina, lai e, šie principi tiktu realizēti. Drošība galu galā ir valsts pienākums. Šie drošības pasākumi taču attiecas uz valstīm, nevis uz avio pārvadātājiem. Tie attiecas uz tām lidostām, kur šis avio pārvadātājs atrodas. Tieši tāpēc būtu jānodrošina valsts finansējums šādiem pasākumiem. Tagad pavisam īss komentārs par e, šiem trīs punktiem, kas tika pieminēti. Es uzskatu, ka signāli ir patiešām pamatoti, tiem ir e, laba argumentācija. Uh, īpaši es gribētu pieminēt divus zaļo grozījumus. Gribētu tos pieminēt nevis tāpēc, ka Lichtenbergeras kundze sēž, sēž man šeit blakus, bet tāpēc, ka šeit ir runa par eh, sociālo nodrošinājumu lidostās. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski šajā situācijā, kad lidostas un avio pārvadātāji atrodas īpaši sarežģītos apstākļos. Lielas paldies! Tagad vārds Piebalga kungam komisijas vārdā lūdzu. Priekšsādātāji, godātie parlamenta deputāti, priekšlikums direktīvai par aviācijas drošības nodevām nāk kā rezultāts debatēm, kas bija saistīts ar aviācijas drošību, un tās īstenībā ir jau aktuāls krietnu brīdi. Te mēs runājam par šīm drošības maksām, tā, kas saistīts ar teroristu uzbrukumiem, piemēram, 2001. gada septembrī, un kā arī saistībā ar visiem jaunajiem avi, aviācijas drošības uzlabojumu pasākumiem, kas paredzēti tiesību akties. Komisija šo priekšlikumu vēlas izveidot pārskatāmu, nediskriminējošu ietvaru tā, lai drošības izmaksas varētu tikt atbilstīgi sadalīts Eiropā. Turklāt komisija uzskata, ka aviācijas drošības nodevas jānosaka, sazinoties ar, konsultēties ar uh, lidostu lietotājiem, un tam jābūt saistītam arī ar konkrētajām izmaksām. Gribu pateikties Laichtfrīda kungam, jo, manuprāt, viņš ir paveicis izcilu darbu pie šī konkrētā ziņojuma. Turklāt gribu pateikties arī Tran komitejas dalībniekiem, kas deva savu ieguldījumu šī ziņojuma sagatavošanā. Domāju, ka šis ziņojums iet tajā virzienā, eh, kurā vēlas doties arī komisija. Un tāpēc atzinīgi vērtēju atbilstu, atbalstu, kas ziņojumā pausts komisijas priekšlikumam. Gribēju uzsvērt divus konkrētākus jautājumus. Arī tie pieminēti šai ziņojumā. Pirmām pārtām ziņojums ievieš jaunu elementu Tas ir ļoti svarīgs un varbūt, zināmam, arī pretrunīgs jautājums, respektīvi, kas tad maksā par aviācijas drošību. Komisijas priekšlikumā šis jautājums nav risināts, un iemesls ir tāds, ka gandrīz visas dalība valsts ir uzstājuši, ka tās nav tādā pozīcijā, lai uzņemtos saistības šai jomā lai arī tās atbilst, ka valsts finansējums aviācijas drošībai būtu vajadzīgs. Mūsu gadījumā izvēlējāmies tādu pieju, ka atstājām izvēli konkrētajām dalībvalstīm. Un līdz ar to piemērojam subsidiaritātes principu, paturot šo elementu prātā un ņemot vērā ziņojumā izklāstīto pozīciju Nu, redzēsim, vai šis ziņojums tiks pieņemts šobrīd, ja varbūt kādā vēl vēlākā laikā. Komisija tomēr vēlētos uh, eh, informēt par to, ka 31. grozījums, kas uzlikt saistības dalību valstīm piemērot striktākus noteikumus, radīts būtiskas diskusijas padomē par šo būt konkrēto direktīvu. Bet, nu, es esmu pārliecināts, ka referents, protams, ir par to jau informēts, un viņš ir paredzējis, ka būs šāda cīņa ar padomu par šo jautājumu. Un otrs vairāk ir tāds precizējuma jautājums par ietekmes novērtējumu, kas ir jāvēl jāveic eh, pirms tiek īsta uzlikt jebkāda turpmāk aviācijas drošības pasākuma, un tas tātad notiek šīs pamat regulas, regulas ietvaros. Jā, pilnīgi atbalstu šo ideju, bet gribētu atzināt, ka mums jau ir vairāk mehānismu, kas darbojas, un varbūt nevajadzētu tos pārslogot. Pirmām kārtām ir ieinteresēto pušu konsultatīvā grupa, kurā līdzdarbojas gaisa transporta nozars pārstāvi, un šī grupa ir pilnībā iesaistīta jebkāda veida priekšlikumu un pasākumu izstrādāšanā avio drošības jautājumos. Turklāt pastāv ir regulējošā procedūra ar parlamentu kontroli, kā rezultātā parlaments var izmantot savu veto balsi, ja tas uzskata, ka pasākumu nav vajadzīgi. Tātad vēlreiz liels paldies par šo lielisko ziņojumu. Mēs ar nepacietību gaidu iespējamu sadarboties ar referentu tālākā darbā pie šī priekšlikuma apstiprināšanas. Paldies, saka priekšsādātājs, priekšsādātāja komisāra kungam. Tālāk Hans Pēters Martins, jūs vēlējāties izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es atvainojos par savu traucējumu. Bet eh, man tagad ir jāsaka personiskas dabas piezīme pirms eh, kāda laika tika tipēts, minēts mans vārds. Ziniet, tas ir ļoti tipiski, ja jūs dzīvojat Austrijā, ir viena grupa, eh, kas kādus politiķus apvaino kā labēji radikālos, viņi vicinās ar rokām gaisā, runā skaļus vārdus un beigās nekas nenotiek. Ir vairāki cilvēki, kas nevar pieņemt demokrātisku vēlēšanu iznākumu, bet pēc tam uh, izmanto visas iespējas iespējas, lai izvairītos no kontakta. Tad jūs viņiem mēģināt māt ar roku, un pēc tam jūs varat saprast, kurā jomā īsti viņi ir gūši pieredzi. Viņi māka sveic, šo Hitlera sveicienu, un, diemžēl, uh, manā Aus, manā dzimtenē Austrijā nav izdevies vērsties pret šādiem individiem, un eh, pie mums bija viena labēja radikālā partija, tagad tādas jau ir divas. Es vēlējos pateikt, mēs esam demokrāti, otrā pusē sēž labējie radikāļi, un es esmu priecīgs, ka esmu tādā politiskajā grupā, kas ir panākusi to, ka Eiropas parlamentā vēl nav labējie radikāļi, un es ceru, ka tādi pie mums nekad netiks ievēlēti, jo tad būs būs eh, ksenofobija, tad būs vēršanās pret cilvēkiem, cilvēku nīšana. Bija daudzi kungi, kas eh, uzskatīja, ka man jau ir jāatrodas psihiatriskajā slimībā, eh, slimnīcā, jo viņi uzskatīja, ka viņi nevar pazaudēt vēlēšanas demokrātiskā veidā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Es labprāt turpinātu debates, bet vai jūs vēlaties izteikties par procedūru? Mm, runātājs no zāles bez mikrofona runā. Bitte schön. Lūdzu, jūs par procedūru. No kuras politiskās grupas? Félpercben szeretnék kérdést föltenni. Es vēlējos uzdot zilās kartiņas jautājumu. 30 sekundes. Un es vēlos reaģēt uz iepriekšējā runātāja izteikumiem. Es ist äh, zu einer persönlichen Erklärung nach Artikel 151 sind Fragen mit der blauen Karte nicht zugelassen. Bet äh, saskaņā ar procedūru zilās kartiņas jautājumu tagad nav pieļauti, līdz ar to jūs nevarat izteikties. Vai kāds vēlas izteikties par reglamentu? Order, but... Par procedūru. Uz kādu reglamentu pantu jūs atsaucaties? Atkal tiek eh, runāts no zāles. Es vēlējos pateikt, ka eh, tika pausti izteikumi, kas ir pretrunā ar notiekošajām debatēm, un nevajadzētu atļaut eh, cilvēkiem šādā veidā izteikties starp dažādiem ziņojumiem. Labi, mēs turpināsim debates. Es šo personisko komentāru pieļauju tikai tādēļ, ka Hans Pēters Martins minēja konkrētu reglamentu punktu, un tagad turpināsim debates un nodosimies tām ar visu spēku un uh, visu drosmi. Tagad uzstāsies uh, pirmais runātājs Tautas partijas grupas vārdā Zasādas kungs uz divām minūtēm, lūdzu. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. E, na wstępie chciałbym bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti vēlos vispirms pateikties referentam, viņš tiešām paveic fantastisku darbu. Paldies arī par lielisku sadarbību ar mums. Mums vajadzēja atbildēt uz četriem jautājumiem, bet vispirms vajadzēja skaidri izvirzīt uzdevumu. Mūsu mērķis, protams, bija aizsargāt pasažieru intereses. Tas bija svarīgākais - pasažieru intereses. Un šeit šie četri jautājumi, ko mēs izvirzījām sev, vispirms bija nepieciešams nodrošināt caurskatāmību, respektīvi, kādas grupas varētu darboties šajā procedūrā. Bija jautājums par direktīvas darbības jomu, arī par to, eh, kādās lidostā varēs šo direktīvu piemērot. Bija arī jautājums, kas tika uzdots komisijai, un it īpaši referentiem es vēlos pateikties par to, ka viņš uh, mēģināja atrisināt jautājumu par finansējumu, jo mēs saprotam, ka pasākumi bieži vien ir ļoti strikti, un tad jautājums ir, kurš finansēs. Jautājums tagad tiek atrisināts, ka tas notiks saskaņā ar subsidiaritātes principu. Un nākamais aspekts ir saistīts ar uzraudzību. Kas uzraudzīs to, lai šīs nodevas būtu samērīgas? Kad mēs izskatījām visus šos jautājumus, varējām izstrādāt tādu risinājumu, kas būtu gan līdzsvarots, Un tagad es saprotu, ka tas ir izaicinājums komisijai un padomei, ja mēs saprotam, ka mūsu nostāja, lai gan es personiski uzskatu, ka mēs kā pasažieri gal galā mēs arī lidojam ar lidmašīnām, mēs tiešām neuzskatu, ka mums būtu jāmaksā kāda īpaša papildu nodeva. Manuprāt, tas ir pilnīgi dabiski, un šobrīd mēs panācām uh, kompromisa risinājumu, un es ceru, ka padoma arī būs gatavs kompromisu. Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdu uzstāsies Saits Elka Drauj uz divu ar pus minūtēm. Paldies priekšsēdētājs kundze, kolēģi, dārgais komisāra kungs. Es, protams, pašā sākumā vēlējos pateikties referentam par veikto darbu, es pat varētu teikt fantastisko darbu. Vēlējos tātad pateikties Laihtfrīda kungam un visiem, kas līdzstrādājās ar viņu. Varbūt jūs atminēsieties, eh, kas notiek ar finansējumu pēc tam, kad 2001. Eh, gada septembrī bija uzbrukumi Amerikā tika runāts par to, ka Eiropas aviācijā ir jāievieš konkrēti drošības pasākumi. Eiropas parlaments jau no paša sākuma apgalvoja, ka finansējuma problēma ir samalazus un mums ir jārod risinājums Eiropas līmenī. Padom vienmēr ir turējusies pret šiem risinājumiem. Tādēļ eh, šajās debatēs mums vajadzētu salikt pareizos akcentus un mudināt padomi E, pieņemt šos līgumus un parūpēties par e, drošības līmeņu paaugstināšanu lidostās, un mēs vēlamies lojalitāti no padomas. Protams, ir vairāk aspekti, kas šeit ir jāņem vērā, un kas ir pats galvenais. Mēs runājam par caurskatāmību. Mēs runājam par to, uh, kādā veidā dalību valstīm vajadzētu sastādīt šo finansējumu, sastādīt šos aprēķinus un ir jābūt ap konkrētām vienošanām un cilvēkiem tās ir jāievēro. Un, piemēram, e, tā peļņa, kas nāks no drošības nodevām, ir atkal tālāk jāiegulda, lai varētu uzlabot drošību lidostās, piemēram, runājot arī par autostāvvietām. Otrs ļoti būtisks elements ir tāds, ka mēs vēlamies nošķirt drošības pasākums, par ko esam vienojušies kopīgi Eiropas līmenī, no tādiem pasākumiem, ko ir pieņēmušas individuāli pašas dalību valstis. Es runāju par caurskatāmību. Caurskatāmības noteikumi ir jāadaptē un eh, mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka dalību valstīm ir jāuzņems finansiālā atbildība šajā jomā. Tām ir jāmaksā rēķini par papildus drošības pasākumiem, bet, protams, ir jāizveido arī stimuli, lai mēs varētu izveidot pasākumu paketi, kas būtu koordinēta uh, visā Eiropas Savienības līmenī, ja, piemēram, kādas dalība valstis vēlas uh, ieviest šādus īpašus ķermeņa skenerus, tad tām arī ir uh, jārēķinās ar attiecīgiem izdevumiem. Paldies! Un tagad Maisners kundze uz divām minūtēm Aldi grupas vārdā. Paldies, paldies, priekšstādātājs kundze. Es sākumā vēlējos pateikties referenta kungam, uh, tātad uh, Laifrīda kungam, vēlējos pateikties arī Henis Plašērts kundzei, kas nevarēja gan ierasties uz debatēm, bet viņa arī ļoti aktīvi sadarbojas ar Laifrīdu kungu, un mēs varam būt patiešām gandarīti padarīt par iznākumu. Kā mēs varam izvērtēt šo ziņojumu? Es domāju, ka pateicoties tā kvalitātei, komitejā bija gandrīz vienbalsīgs ziņojums un bija arī mutiskie jautājumi, tie atti tika attiecināti uz uh, patērētāju aizsardzību. Tas, protams, ir attiecināms arī uz aviācijas sektoru. Mēs vēlamies, lai drošības līmenis tiktu paaugstināts, bet arī patērētājiem ir jāzina, par ko viņiem ir jāmaksā. Sistēmas dalību valstīs ir ļoti atšķirīgas, un mēs, protams, nevēlamies tagad uh, uzsākt revolūciju un visu mainīt, bet jebkurā gadījumā ir jāgarantē caurskatāmība, patērētājiem ir jāsaprot, kā rodas šīs izmaksas un uh, kā viņi viņu izmaksas varētu, piemēram, tā summa, ko patērētāji maksā par lidos pakalpojumiem, eh, varētu izstīties nākotnī. Piemēram, eh, runājot par biļetēm, vai pasažieri zina, cik liela daļa no biļetes cenas aiziet drošības pasākumu garantēšanai. Un, eh, protams, vajadzētu šīm izmaksām būt pilnīgi caurskatāmām, un es domāju, ka mūsu piedāvātā pieeja ir ļoti loģiska. Uh, un ir tāds strīdus ābols, ņemot vērā parlamenta vēlmes un to, ko vēlas pieņemt dalību valstis. Mums ir jādomā par papildus drošību, vai dalību valstis pieņems vēl striktākus noteikumus papildus Eiropā pieņemtajiem. Dalību valstīm tas ir jādara savā ziņā, un tas ir nacionālais jautājums, kas ir pakļauts nacionālajai kompetencei. Jau tika runāts par to, ka runājot par šiem ķermeņa skeneriem, mums arī noteikti vajadzētu palauzīt galvu, vai vēlamies to ieviest visā Eiropas Savienības teritorijā, un ja jā, kurš par to maksās, kurš maksās par šo aparatūru, un tad ir jāatbild uz galveno jautājumu, vai tas garantēs augstāku drošības līmeni. Uh, Un eh, visi lēmumi ir jāpieņem pietiekami caurskatām, runātāji tiek pārtraukta. Paldies, tagad Fosters kundze, viņa gan nav ieradusies zālē. Tagad uh, Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā Rosbachs kundze uz vienu minūtu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par drošību. Fra eller ankom til I dag er en lufthavn blevet en slags... Mums ir jāsaprot, ka cilvēki izmanto aviācijas pakalpojumus, lai kaut kur nokļūtu, un lidostām ir jābūt aprīkotām ar eh, visa veida drošības eh, aparatūru, un arī ir jābūt eh, konkrētiem piedāvājumiem. Bet, protams, ka patārētāji vēlas pietiekam augstu pakalpojumu kvalitāti, un ir jāpaskatās, kāda noteikuma ir spēkā ārpus Eiropas Savienības, jo Eiropas Savienība ir pārāk maza, lai uh, ieņemtu tādu izolētu pozīciju. Ir jāiepazīst ar drošības pasākumiem pilnīgi visās dalību valstīs un arī ārpus Eiropas Savienības. Uh, avio sabiedrībām un arī pasažieriem ir jābūt pilnībā informētiem par šiem noteikumiem un, ja tiek uzliktas nodevas, pasažieriem jātiek informētiem, kādēļ tās ir tiekušas uzliktas, vai būs nodevas, vai būs papildus nodokļi tieši konkrētās dalību valstīs. Un tagad runātāji tiek pārtraukti. Paldies! Tagad Groša kungs uz divām minūtēm lūdzu. Jā, fin dank. Paldies, priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs. Vispirms vēlos pateikties referentam par ieguldīto darbu. Un paldies arī politiskajām grupām, jo transporta komitē mums bija ļoti interesanta diskusija. Tagad, manuprāt, ir panākt ļoti daudz kompromisu, un padomē mēs piedāvājam šos, šos kompromisus, savukārt padome nav gatava uz kompromisu. Šeit, kad mēs runājam par darbības jomu, diskusija sen jau ir sākusies, un, manuprāt, šeit mums kā parlamentam ir jāsagaida arī komisijas atbalsts lai būtu tā, lai tiktu nodrošināts attiecīgs finansējums, attiecīgas diskusijas, kad mēs runājam par dažādiem uh, aspektiem, kas saistīti ar nodevām, un pasažieru plūsma arī ir diezgan liela, arī lidostu uh, lielums tiek aprēķināts. Un tad nākamais jautājums ir caurskatāmība, kurš par ko maksā un cik daudz. Un tas, protams, ir svarīgi gan aviolīnijām, gan arī lid lidostām. Nākamais aspekts, un, protams, kad mēs runājam par naudu, tad visus interesē šī diskusija. Es pers personiski uzskatu, ka valsts finansējums ir jāmaksā no valsts, valsts drošība ir jāmaksā no valsts budžeta. Mēs vairāk kārt jau pieminējam subsidiaritātes jautājumu parasti. Komisija saka, ka ir jābūt subsidiaritātei, un tad savukārt padomu tā nedomā. Es neesmu šeit īpaši apmierināts, bet kopumā uh, uzskata, ka tas, kas šobrīd šeit ir panākts, respektīvi, jā, ir īpaši pasākumi, striktāki pasākumi, šie pasākumi ir jāapmaksā no valsts budžeta. Drošības nodeva ir palielinājusies un izmaksas ir palielinājušas. Tāpēc arī šajā dokumentā ir labi atspoguļots ekonomiskais aspekts, jo šobrīd tie ir kādi 3% no kopējām izmaksām. Un tad, protams, kad mēs runājam par to, kurš maksā šos 3%, tad jautājums ir arī tīri ekonomisks. Es tiešām ceru, ka padomē varēsim panākt kompromisu ar mūsu esošām prasībām. Liels paldies un lūdzu, tikau kundze, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja, komisāra kungs. Šeit dokumentā Tiek runāts par drošības aspektu, par to, ka ir nepieciešams noteikt drošības nodevu, kas nebūtu diskriminējoša. Par lidostām ir atbildīgas dalība valstis pašas, un, protams, pasažieri tajā brīdī, kad maksā par biļeti, maksā arī par drošības pasākumiem. Tas nozīmē, ka pasažieram ir jāsaprot, kādas ir drošības izmaksas un cik liela maksa ir iekļauta biļetes cenā. Mums ir divas direktīvas par lidostu nodevam. Šīs li direktīvas ir jāharmonizē, tā lai būtu absolūta skaidrība. Nodevs, kas ir saistīts ar drošību, šīs nodeves ir jāizmanto tikai un vienīgi drošībai, nekādiem citiem pasākumiem. Komisija teica, ka ir jāpanāk caurskatāmība arī attiecībos citiem tarifiem. Dalībvalstis, protams, var noteikt striktākus drošības pasākumus, bet tad pašiem arī ir jāmaksā par to. Nedrīkst pieļaut, lai drošības aspekti ierobežotu pasažieru tiesības, ir ja tīpaši Briselē. Ir milzīgas rindas, tiešām milzīgas rindas un cilvēkiem ir jāgaida ļoti ilgi, lai viņi vienkārši varētu doties mājup. Runāšu tagad atkal par šķidrumiem. Izskatās, ka ir atsevišķi produkti, kas tiek konfiscēti vienkārši neskatoties, un īpaši Briseles lidostā šī procedūra ir ļoti izteikta. Sanāk tā, ka ir atsevišķi produkti, kas tiek konfiscēti uzreiz, Un tagad Obermaira kungs, kas gribētu izmantot uh, uh, zilās kartas jautājumu. Lūdzu, Obermaira kungs. Lūdzu. Tā bija tas, ko Jēna es vēl kečti. Es gribēju īstenībā pieteikties brīvā mikrofona procedūrai. Jā, jā, dažreiz ir tā, ka šo karti var izmantot ar divām nozīmēm. Tad būs brīvā mikrofona procedūra pēc tam. Un tagad paška kungs jums ir viena minūte zavedenie poplatkov za bezpečnostnú ochranu vnieslo do trhu v leteckej doprave nový finančný náklad ktorý prevádzkovatelia par drošības nodevām. Uzņēmumiem un lidostām šis ir jauns izdevuma aspekts, bet būtiskākais, lai to saprastu pasažieri, patērētāji. Šeit ir jānodrošina pievienotā vērtībā, lai nesanāktu tā, ka drošības nodevas aspekts vienkārši tiek izmantots kā naudas avots. Drošības nodeva ir jāizmanto tikai un vienīgi drošībai. Cārskatāmie pasākumi ir absolūti vajadzīgi. Noteikumiem ir jābūt absolūti skaidriem, tā lai nākotnē nebūtu pārpratumu tā lai nākotnē process būtu skaidrs. Lai nesanāktu tā, ka uzņēmumi vienkārši izmanto to faktu, ka tagad ir jauna nodeva un tāpēc palielināsim biļešu cenas. Palielināsim, piemēram, nodevas un nodokļus, un šādā veidā vairāk nopelnīsim. Nedrīkst, protams, veidot arī jaunas noteikumus un jaunas organizācijas. Priekšsēdētājs saka, ka jā, bija kaut kāda tehniska problēma, es diemžēl nevarēju jūs dzirdēt, un es ceru, ka mēs tagad varēsim turpināt darbu. Tagad, lūdzu, Melcera kungs, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, tieši vulkāna pelnu mākonis mums ļoti labi parādīja, eh, kāda ir situācija, ka drošība ir ārkārtīgi svarīga lidojumos milzīgas izmaksas, kas šobrīd ir jāpiedzīvo uh, avio sabiedrībām. Šīs izmaksas tiešām ir milzīgas un tiek ir pamanīt, pa, pamanītas. Šeit mums Eiropas parlamentā ir jārunā šobrīd, cik lielas izmaksas būs jāsēdz pasažieriem, lai nodrošinātu attiecīgu drošības līmeni. No vienas puses izmaksu aspekts ir valsts uzdevums, tā lai neiekasētu šo, šo maksu no sabiedrības kopumā. Ir daudzas valstis, kas varētu konkrēti uh, redzēt, cik tad izmaksā visi šie drošības pasākumi šādā veidā varbūt varēsim uh, izvairīties arī no pārāk lieliem ķermeņa, eh, pārāk daudziem ķermeņa skeneriem visur. Tagad, kad mēs runājam, piemēram, arī par tādu aspektu kā SWIFT nolīgums, tad varam skaidri saskatīt, ka bieži vien uh, intereses ir ļoti atšķirīgas. Jāatcerās arī, ka bieži vien uh, milzīgas, uh, milzīga pasažieru plūsma nozīmē arī to, ka drošības pasākumi vairs nav tik strikti. No vienas puses šeit lielākoties ir uh, papildu izmaksas, bet no otras puses nav šo, pap, nav papildus drošības. Un es ļoti ceru, ka tagad pelna mākonis mums kaut ko iemācīs. Paldies! Atsiņ, dank! Liels paldies! Un tagad lūdzu Deverākas kundze, jums ir divas minūtes, lūdzu! Merci, Madame le Président. Je voudrais moi aussi féliciter notre. Paldies, priekšādātājs. Arī gribēju pateikties Laitfrīd kungam par lielisku sagatavoto ziņojumu un par viņa sadarboties spēju un vēlmi atbalstu to, ko viņš saka savos priekšlikumos par finansējumu. Jo tiešām tie ir drošības pasākumi. Un tas ir paredzēts tieši drošības uzlabošanai. Un šos striktākos drošības pasākumus ir jāfinansē dalībvalstīm. Es pilnībā atbalstu šai domā priekšsādātāju. Tie jau nav paredzēti tikai un vienīgi pasažieriem, tie ir domāti pilsoņiem vispār. Un tā savukārt ir valsts atbal, at, atbildība, uzņemties atbildību par savu pilsoņu drošību. un tāpēc nav godīgi, ka tikai pasažieriem būtu jāmaksā, jāmaksā par papildus drošības pasākumiem lidostās. Nu, ja mēs salīdzinām, piemēram, šo transportu jomu ar tādu jomu kā vilcieni un kuģ, kuģniecību, tad zinām, ka drošības pasākumus daļēji apmaks, e, finansē arī valsts. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu pacīnīties ar padomi un, un uzstāt uz 32. grozījumu, tieši tā kā tas bija transporta komitejā. Tāpat jāatbalsta šie nediskriminācijas pasākumi un pārskatāmības pasākumi. Domāju, ka ir jāizveido varbūt tāda vienota aviācijas drošības nodavu sistēma, kopēja noteikumi, un tad tādā gadījumā dalību valsts paturēt savas pašreizējās uh, sistēmas Jo, piemēram, tādās valstīs kā Itālijā, Francijā un citur par šādām drošības nodevām lēmumu pieņem parlaments balsojot. Un e, tas nebūtu, nav tik vienkārši visus šos jautājumus sask saskaņot. Un tad savukārt ir struktūras, pie kā e, trīsnieku grozījumā un četrasnieku grozījumā minētas struktūras, pie, pie kurām pasažieri vērš sūtoties, un arī tas ir svarīgi. Tālāk kā jau Sanders uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! neskatoties uz problēmām, kas kļūst ar vien acīm redzamākas, redzējām šobrīd, ko tas nozīmē, kad Eiropā nav šo kopējo debešu, nav kopējas struktūras, gaisa satiksmes pārvaldes iestādes. Mēs tomēr vir, vēršamies, virzamies pareizajā virzienā. Piekrītu referentam Laiktfrīd kungam un gribu viņam pateikties arī par šo lielisku paveikto darbu. Viņš ņēmis vērā šai ziņojumā ne tikai gaisa satikmes aspekts, bet arī tīri sociālos aspekts. Un kopumā šis ziņojums, manuprāt, ļoti spēcīgi uzstrāja šiem sociālajiem aspektiem, varbūt reizēm pat par daudz. Nu, lūk, šī vienotā sistēma ar pārskatāmības aspektiem, uzraudzības iestādēm, kas attiecas uz nodevu noteikšanu, par pasažieru informēšanu, par to, kas kas veido viņu biļešu cenu. Tas viss ir ļoti labs, tas ir labs sākumpunkts, bet varbūt ir atsevišķi aspekti, ko no komisijas puses vēl neesmu dzirdējusi uz, pieminētus. Nu, piemēram, sistēma, saskaņā ar kuru parlaments Nacionālais parlaments varētu, piemēram, balsot un nevis kaut kādu vienu konkrētu varas iestādi. Turklāt mēs gribējām vaicāt arī komisēju, kāds status būs šim dokumentam. Uh, tajā brīdī, kad sāksim runāt ar padomu, kāda būs viņa nostāja, tad, kad runāsim par šīm lidostu nodevām, mums ir jābūt zināmai skaidrībai, kas maksā par kādām drošības pasākumu izmaksām. Bieži vien, kad runājam par dalību valstīm, tad faktiski mēs tomēr atkal runājam par to, ka nauda nāks no pilsoņu kabatām. Un mēs taču vēlamies, lai mūsu vēlētāji var ceļot, un tāpēc ir vajadzīga skaidrība. Tāpēc gribam vaicāt komisijai, kā viņi redz šo punktu izvēršanu nākotnē. Paldies, saka priekšsādātāja. Tālāk Marinesko kungs uz divām minūtēm. Paldies! Paldies, priekšsādātāji, ir taisnība ka aviācija un gaisa transports ir viens no drošākajiem transporta veidiem šobrīd visā pasaulē. Bet, protams, ka visiem šādiem negadījumiem var būt starptautisks sekas. Un tāpēc var rasties jautājumi par aviācijas drošības ķēdīti savā ziņā, kas saistīta ar starptautiskiem pārlidojumiem, ar pasažieru ierašanos dažādās lidostās un ceļošanu tālāk. Un tāpēc ir vajadzīgi ļoti labi komunikācijas kanāls starp visām šīm pusēm. Pasažieri ir nobežījušies par šo ceļojumu, viņi nobežījušies par savām mērtībām un varbūt reizēm nesaprot, cik ļoti būtiski ir šie drošības pasākumi un ka tas, protams, rada arī izmaksas un līdz ar to drošības nodevas. Nu, nevajag katru katru mīļu brīdi jau neviens būtiski neiedorbājās 2001. gada teroristu uzbrukums, klimata pārmaiņas un tam līdzīgi, bet visi šie aspekti atspoguļos izdevumos un izmaksās, un tāpēc vajadzēja piemērot visus noteikums, īpaši drošības jomā, līdz pēdējiem burtam. Piekrīt daudziem priekšlikumiem, kas minēti šajā ziņojumā. Un īpaši atbalstu to, ka pasažieriem ir tiesības uz pārskatāmību, uz patiesu un reālu informāciju par to, kur aiziet viņu nauda. Nu, diemžēl pārskatāmība šai jomā, it īpaši aviācijas drošības jomā, ir tāda lieta, kas prasa vēl daudz uzlabojumus. Lidostu un avio sabiedrību uzdevums ir nodrošināt šo pārskatāmību, un tieši viņām vajadzētu pie tā pamatīgi piestrādāt. Pasažieriem savukārt ir jāsaprot, ka šie drošības pasākumi lidostās Un lidmašīnās, kaut arī tie varbūt apgrūtina viņus, tomēr ir nepieciešami. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk, Kulmerkungs, divas minūtes. Jā, Frau Prezident. Paldies, priekšsēdētājs, kundze, komisāra kungs, cienītās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Sākumā vēlējos pateikties Leifrīd kungam par patiešām izcilu ziņojumu. Viņš piedāvā labas uh, iniciatīvas, kas būtu pieņemams lielam vairākumam. Par ko mēs gal galā runājam? Mēs vēlamies panākt augstāku caurskatāmību, drošību, patērētāju aizsardzību, kvalitātes pārvaldi un es tomēr gribēju izteikt dažādus uh, brīdinājumus. Mums nevajadzētu tagad atvērt atkal no jauna Pandoras lādi. Mēs, uh, protams, varētu runāt arī par konkrētu konkrētiem uzlabojumiem ir jānodrošina subsidiaritātes principu ievērošana un ir jābūt konkrētam uh, konkrētai robežai, kas nošķirtu nodokļus no nodavām, un visi citi izdevumi, eh, vai tie ir saistīti ar policijas spēku uzturēšanu, ar dažādiem drošības pasākumiem, tie ir jāfinansē no nodokļu naudas, nevis no uh, konkrētām nodavām, ko maksā patērētāji. Ja dalība valsts vēlas ieviest papildus drošības pasākums, tad tās noteikti pašas var arī tās finansēt. Un, eh, ja dalībvalsts eh, vēlas eh, nolīgt konkrēti personāli, aprīkot lidosts ar mm, attīstītāku drošības aparatūru, tad tai ir jāparedz tam arī atkri, attiecīgi budžeta līdzekļi. Katrā ziņā vēlējos atzīmēt, ka veicot ietekmes izvērtējumu komisija runāja par 0,1%, ņemot vērā visu kopīgo nodevu apjomu. Līdz ar to mums varbūt nevajadzētu būt pārāk ambicioziem pašā sākumā. Ir jāvienojas par tādu kompromisu, kas būtu pieņemams visām valstīm, tā skaitā arī Vācijas Federālajā republikā, ievērojot gan subsidiaritātes principu, gan arī dalību valstu kompetences. Es ceru, ka rezultāts sasniegts saskaņo, būs ļoti labi saskaņots ar mūsu priekšlikumu. Paldies! Tagad uh, būs brīvā mikrofona procedūra, saka priekšsēdētāji. Pirmais, uh, pirmā uzstāsies Roitovs kundze. Děkuji, paní předsedající. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lai arī pilnībā atbalstu šo priekšlikumu, kas ir mūsu priekšā, jo tas būtiski pastiprina pār, pārredzamību nodevu jautājumā attiecībā uz aviācijas drošības pasākumiem, un tas ir nāk par labu patērētājiem. Es tomēr gribēju paust izbrīnu, kāpēc necenšamies panākt lielāku harmonizācijas līmeni. Un esmu nobežīsies, ka atsevišķām lidostām šeit ir dominanta pozīcija, tur nodevs ir daudz augstāks, un tās nebūtu, netiek pārvērstas augstākas, ātrākos, eh, augstākas kvalitātes ātrākos drošības pasākumos pirms pāris gadiem tika īstenot pašreizējie patiesību aktu, un komisijai vajadzētu būt daudz drošākai un pieprasīt vienotu saistošu metodi drošības nodevu aprēķināšanai. Es domāju, ka mums ir jāpieturas tād, pie tādām metodēm, kā, piemēram, kā skeneriem, ķermeņa skeneriem, un par to vajadzētu maksāt no nacionālajiem budžetiem un nevis no pasažieru kabatām. It īpaši te brīdī, kad runājam, piemēram, par veselībai nodarītajā radīto risku. Uh, Un kā tad šīs nodevas tiek interpretētas? Varbūt, ka tās eh, li lielākoties tās iekavē, iekasē nevis lidostas, bet gan avio sabiedrības, kas var noteikt augstākas izmaksas. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! es domāju, Laifrīda kungs eh, pareizi norādīja, ja dalībvalsts vēlas ieviest papildus drošības pasākumus, tad tām ir arī uh, jārēķinās ar attiecīgajām budžeta konsekvencēm, jo patērētāji jau tā maksā augstas summas, bet valsts nevar pateikt pilsoņiem, jūs saņēmāt to, ko jūs, par ko jūs samaksājāt. Jo mēs šeit nerunājam par to, ka valsts ir tikai konkrēts uh, pakalpojumu piedāvātājs, kur motivē tikai un vienīgi pēļņa un patērētāji uh, bieži vien saņem šo rēķinu par papildus drošību. Diemžēl tā ir, un referenta kungs uz to ļoti pareizi ir norādījis. Bieži vien papildus drošība tiek panākta, uzliekot papildus nodevus patērētājiem, un šo drošību nepiedāvā pat valsts, bet līguma slēdzējas, privātas firmas, dažādi privāti uzņēmumi, un es nezinu, vai tas ir pareizais ceļš. Tam vienreiz ir jāpieliek punkts. Paldies! Obermaira kungs, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par šo drošības nodevu, protams, attieksme pret to dalību valstīs ir ļoti atšķirīga, tādēļ mums ir jābūt zināmai koordinācijai. Varbūt mēs varētu runāt par tādu kā kombināciju, ka, piemēram, daļu izdevumu varētu sekt eh, pasažieru un daļu izdevumu varētu sekt valsts. Uh, un jāpadomā, lai šī nodeva būtu kaut kādā veidā sasaistīta ar piedāvātiem pakalpojumiem, tātad, lai šī proporcija būtu pareiza, un vienmēr ir precīzi jāzina, par ko tiek maksāt nauda, informācija ir jābūt pieejamai, un ir jāsaprot, kā tiek aprēķināts šīs drošības nodevas, un ja nodevas tiek paaugstināts, tad informācija uzreiz ir jāpiedāvā patērētājiem. Tātad eh, caurskatāmības bauslis ir pats augstākais bauslis. Un eh, es domāju, ka mums ir jācīnās arī arī pret dažādu ļaunprātīgu izmantošanu. Paldies, saka priekšsēdētāji, tas bija brīvais mikrofons, un tagad došu vārdu komisāram. Lūdzu, piebalkungs. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, tiešām šī, šis debats bija ārkārtīgi fascinējošs. Domāju, ka aviācijas drošības jautājumos mums visiem ir savas pieredzes. Es jums arī pastāstīju par sevi. Es pazaudēju, piemēram, sierus, ko nosūtīju, jo eh, tie tika konfiscēti pa ceļam. Es domāju, ka tas ir par traku, bet es tomēr uzskatu, ka mēs esam nodrošināši ar šo tiesību aktu uzlabojumu tālākai sistēmai. Un komisijas priekšlikumā paredzēts vēl tālāks solis uz priekšu. Jo, protams, organizējot šādus pasākumus, rodas izmaksas un ir vajadzīga pārskatāmība. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums un e, jūsu ziņojums stipram viens otru. Jautājums par to, ka šīs izmaksas uzņemās, ir būtisks. Es tomēr uzskatu, ka subsidētas princips šajā gadījumā ir vispiemērotākais. Jo, protams, ka tās jau nav dalībvalsts, kas maksā, bet gan pilsoņi. Bet tad jautājums ir par to, vai izmaksas jā, jā, jāuzliek visiem nodokļu maksātājiem, vai tikai tiem, kas ir arī pasažieri. Un tas nav vienkārši atbildams jautājums. Un tāpēc mūsu ierosinātais jautājums par subsidiaritāti paredz to, ka viss notiek saistībā ar pašreizējiem aviācijas drošības sistēmas standartiem. Un parlamentam kā tādam jāstās uz visu šo struktūru, kopumā redzēsim, pie kā nonāks debats. Bet domāju, ka komisija ir nākus klajā ar ļoti piedienīgu piedāvājumu un priecājos, ka parlaments lielā mērā to var arī akceptēt. Nu, un, protams, kā vienmēr ir mazliet ambiciozāks un vēlas panākt vēl mazliet vairāk. Nu, redzēsim, kā tas viss norisināsies tālāk. Bet domāju, ka šis priekšlikums nāk pareizajā laikā un ceru, ka tam būs arī veiksmīgs tālāks risinājums. Paldies! paldies paldies pie balkungam, saka priekšsādātāji. Un tagad došu vēlreiz vārdu referentam. Laikvīt kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es īstenībā esmu nedaudz sakautrējies eh, runāšu īsi, bet mēģināšu izmantot iespēju izteikt savu pateicību tātad ēnu referentam un visiem koordinatoriem un uh, Vēlos tātad pateikties Zasādas kungam, Enī Plašērts kundzei, Količeka kungam. Mēs gan drīz veselu gadu veltījām šim jautājumam, un īstenībā tāda man šķiet Eiropas politika. Tā tad nevajadzētu mēģināt šeit uh, uzstāties kā tādā cirkā vai šovā. Nē, tieši smags darbs nozīmē Eiropas politikas veidošanu. Tagad daži vārdi padomas un komisijas adresē. Īstenībā transporta komiteja ir ļoti mierīga, miermīlīga komiteja, kas strādā pēc lietas būtības. Mēs uh, nodarbojamies ar dažādiem tehniskiem jautājumiem, un mēs jau no paša sākuma bijām gatavi kaldināt kompromisus, bet es vēlējos jūs brīdināt. Es brīni, mēģinu brīdināt arī padomu. Nemodiniet gulošus suņus. Ja jūs vēlaties kaldināt kompromisus, jums pašiem arī ir jābūt gataviem panākt solīt pretī valstīm. Ja padoma nav gatava uzklausīt parlamentu šajā kontekstā, tad eh, varētu arī mainīties transporta komitejas nostāja es vēlējos pateikt arī savu kolēģi priekšā, ja jūs nesat gatavi panākt, eh, solīt mums pretī, tad mēs arī savādāk runāsim par ķermeņa skeneriem un nebūsim gatavi arī spērt soli pretī jums. Un es domāju, tas nav saskaņā ar normālu Eiropas politikas veidošanu. Tādēļ vēlējos, lai jūs man sadzirdētu. Lūdzu, pakustieties. Dalību valstis, es uzrunāju arī dalību valsts. Mums ir jāsaprot, ka eh, šai ir jābūt saspēlē. Tā nedrīkst nedrīkst būt spēle tikai vienos vārdos. Un tad mēs nonāksim savādāk tādā situācijā, kā balsot par SWIFT. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Tagad esam noslēguši debats par šo darbkārtības jautājumu. Un balsojums būs Briselē nākamajā plenāra sesijā. Paldies! Tagad eh, pāriesim pie nākamā darbkārtības.